dodot iespēju, labākas izvēles iespēju patērētājiem. Paldies! Dank, Frau Reding. Paldies, Redingas kundze. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Balsojums notiks rīt pulkstens 12. Nākošais punkts darba kārtībā ir uh, kolēģis Hiršas ziņojums. Eiropas sadarbības profesionālas izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. Dodu vārdu referentei četras minūtes. Um, vienīgais varbūt, ka Valiskundze gribēja ko teikt par reglamentu. Valiskundze, nē, tas ir par trešdienu. Nē, balsojums ir trešdien. Man ir jāatvainojas, balsojums patiesi ir trešdien, tas šeit ir dokumentos uh, uh, rakstīts, bet nu, man likās, ka rīt jau būs trešdien. Tagad vārds uh, kolēģei Hirskundzei četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, uh, komisārs kundze. Rīt mēs runāsim par profesionālo izglītību un apmācību. Un stratēģija Eiropa 2020 mēs arī balsosim, bet būtu labi paraudzīties, kāda ir situācija Kāda ir izējas situācija? Jā, bezdarbs jauniešu vidū ir 21%, praktiski nu, dubult tik daudz, cik uh, vidēji. Tie, kas nepabeidz skolu, tie ir 14% Eiropas Savienībā, un maz sieviešu ir uh, iesaistīts profesionālajā dzīvē, daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām un arī ar mm, migranti nerod pieeja darba tirgumu. Uh, Eiropas 2020 mērķis ir šo darba ņēmēju potenciālu izmantot un iesaistīt viņus darba pasaulē, lai es varētu labāk pārvarēt globalizāciju. Un tātad tas ir arī mūsu uzdevums paraudzīties un parūpēties par to, lai profesionālā izglītība būtu kvalitatīvi augstvērtība. Diskusija sākās jau Kopenhāgens procesa laikā, tad uh, bija uh, Brigas komunikē, un tagad uh, mūsu uzdevums ir šodien paraudzīties, uh, cik tālu. To var iesaistīt arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā. Viena no prioritātēm ir uh, tā joma, ka cilvēki, eh, jaunie cilvēki ne tikai augstskolas izglītībā, bet arī profesionālajā izglītībā saņemtu daļu izglītību, saņemtu iespēju daļu izglītības pabeigt citā ēstalību valstī. Un tas ir viens no prioritāriem punktiem tādēļ, ka ja kāds ir jau spēris šo soli un strādājis kādā citā ēst valstī, tad viņš arī vēlāk varētu piedalīties labāk Eiropas. Uh, darba tirgu un redzēt to kā savu darba um, tirgu. Tas ir viens no centrālajiem punktiem, kas mums ir jāizmanto. Otra lielā joma ir tālāk apmācība. Demokrātiskās pārmaiņas nosaka to, ka cilvēki strādā aizvien ilgāk. Nu, katrs var izšķirt, vai viņam jāstrādā ilgāk, vai drīkst uh, strādāt ilgāk, un cilvēki paliek ilgāk uh, profesionālajā dzīvē. Uh, un arī eh, tādā augstākā vecumā var sniegt labu kvalificētu darbu, sasniegt to, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem arī eh, jādod iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju. Pat labi ir ļoti zems eh, tālāk izglītības pasākumu skaits. Arī šeit jāuzsver, ka gatavībai jābūt gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusē. Un tai ir jāpieaug, lai tālāk izglītība varētu attīstīties. Un lai tas iekļautos mūža izglītības konceptā. Tādēļ piedāvājumiem jābūt elastīgiem. Mums ir uh, jāzina un jānoskaņojas uz to, ka um, tālāk apmācībai jānotiek paralēli ar profesionālo dzīvi, ģimenes dzīvi, un tādēļ ir nepieciešami šie elastīgie priekšlikumi. Es domāju, ka mums jāapzinās tas, ka universitāšu jomā uh, esam daudz uzmanības uh, veltījuši, uh, boloņas process ir nosaukams, nosaucams, bet profesionāla izglītība tā ir joma, kurai jāpievēršas un arī mobilitāte. Uh, Varētu pat teikt, ka nu neviens to nepamana, cik nozīmīgi šie jautājumi ir, bet līdztekus augstskolai tieši uh, profesionālā uh, izglītība un tālāk izglītība ir ļoti nozīmīgas. Mēs nedrīkstam uh, to neievērot, un tādēļ vēlos pateikties par ļoti veiksmīgo sadarbību, kāda man bija ar citu politisko grupu kolēģiem. Paldies! Paldies kolēģei Hiršai! Tagad um, turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Uzstāsies kolēģi Papadopoulou. Ναι, ως κοιόδηση συγγετρία χαιρετίζω την έκθεση. Priekšsādātāja kungs, es uh, esmu ēnu referenta manā grupā un vēlos apsveikt uh, Hiršas uh, kundzi, kas īpašu uzsvaru iz, ir likusi uz uh, to, ka mums ir jāsāk darboties, mums ir jāievēro šī konkurences ciņa dažādos sektoros, jārunā par izglītību, par apmācību, jādomā par jauniešiem, par sievietēm, par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un par to, ar kādām sarežģītām situācijām viņi saskars pat labam. Lai sasniegtu 2020. gada mērķus, jāpadziļina sadarbība ES un jāievieš tādas politikas, kas būtu mērķorientētas, lai samazinātu to uh, skolēnu skaitu, kas uh, pārtrauc mācības. Ir jāuzlabo apmācība ir labāk jāsaskaņo izglītības programmas un tas, kas ir nepieciešams uzņēmumos. Esmu pārliecināta par to, ka es spēsim uzlabot uh, apmācību, profesionālo izglītības apmācību un ka šī uh, dažādos sistēmu tuvošanās dos savu ieguldījumu. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies! Tagad nākošā runātāja tikā konce. Jāsaka, ka uh, Investīcija izglītībā ir ļoti nozīmīga visai ES nākotnē. Jauniešu bezdarbs ES sastāda 20%, un vidējais to jauniešu skaits, kas mācības ir pārtraukuši, piemēram, Portugālē, ir līdz 40% mūža izglītība ir ļoti nozīmīga, ja vēlamies novērst uh, bezdarbu. Tas ir jāievēro. Jāievēro tas arī uh, dažādās izglītības problēmas un dažādās karjeras iespējas. Ir jāstāsta darba ņēmējiem, ka ir nepieciešams izglītoties visu laiku. Un jādara šī izglītība pieejama visos līmeņos neatkarīgi no uh, ienākuma un darba ņēmēja statusa. Mums ir jārūpējas par darbaņēmēju mobilitāti, it īpaši uh, apmācības jomā, bet arī tālāk izglītības jomā. Un mēs vēlamies aicināt dalību valstis atzīt uh, profesionālās izglītības uh, dokumentus un atvieglot šo um, procedūru. Paldies! Paldies! Tagad noslēgumā Dančilas kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viens no lielajiem izaicinājumiem ES ir jauniešu bezdarbs. Eiropas līmenī īpaša nozīme tiek uh, pievērstām, lai samazinātu to jauniešu skaitu, kas pārtraukuši uh, mācības. Mūsu mērķis ir, um, lai šis skaits būtu mazāks par 10%. Mums jāatbilst uh, arī jaunajiem un jāstrādā tā, lai mēs varētu labāk atbilst jaunajiem tirgus um, apstākļiem. Uh, Mūsu darbībai jābūt mērķ orientētēm, nepieciešama integrācija, tādēļ mobilitāte ir nozīmīga gan izglītībā, gan profesionālajā izglītībā un apmācībā, un ne tikai individuāli, bet arī institucionāli, visos pārvaldības līmeņos. Tādēļ domāju, ka mums jāsamazina šķēršļi, jāmaina mentalitāte, ja vēlamies, lai eiropieši patiesi mācītos un lai viņi iegūtu jaunas kompetences. Līdz ar to varētu dot labu ieguldījumu, eh, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Turunens kundze ir ieradusies un parāda, cik ļoti atraktīvs var būt arī nakts plenārsēdes, tādēļ dodu viņai vārdu. Øh, paldies! Un paldies eh, arī eh, referentē. Šis ziņojums ir ļoti labs un veiksmīgs. Uh, Un mēs visu laiku teicām, ir jādomā par um, situāciju. Ir jauniešu krīze tagad Eiropā, tā ir vispārēja krīze. Ir milzīgi liels uh, jauniešu bezdarbnieku skaits. Cilvēki izbrauc no Eiropas, lai atrastu darbu. Es domāju, ka tas ir patiesi apdraudējums mūsu ekonomikai un arī sociālajai kohēzijai nākošo gadu laikā. Par to tiek runāts ziņojumā, tiek runāts par izglītību, par apmācību tiek runāts par to, lai, ka Eiropai jāpaliek konkurētspējīgai, mums ir nepieciešama darba ņēmēji, kas var strādāt, un līdz ar to jādod jaunai paudzei iespējas mācīties un strādāt. Tas ir izšķirīgi nozīmīgs. EES ir liela kompetence šajā jomā, bet mūsu mērķi ir kopēji. Mums ir jāuzlabo apmācības kvalitāte, jānodrošina tas, ka mēs labāku saikni starp izglītību un darba dzīvi radam. Ir šādas apmā... labas prakses, piemēram, Vācijā, Dānijā, un jādod visiem jauniešiem apmācības vietu rast. Paldies! Paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta, un tagad diskusijas uh, noslēgumā uzstāsies komisijas vicepriekšsēdētāja Redingas kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties referentei Hiršas kundzei par ļoti uh, konstruktīvo pieeju. Es vēlētos teikt, ka klausījos viņas teiktajā ar lielu ieinteresētību, jo patiesībā es strādāju šiem jautājumiem pirms 12 gadiem. Uh, Tad es sāku runāt eh, par eh, mobilitāti mācību procesā un tolaik par šiem jautājumiem nebūtu netika domāts. Tāpēc es priecājos par to, cik eh, šobrīd aktīvi parlaments iestājas par šī aspekta nozīmīgumu Eiropas 2020. gada stratēģijas ietvaros. Tāpat es vēlētos arī teikt, ka mēs apsveicam šo ziņojumu, kas nostiprina komisijas paziņojumu 2009. gada jūnijā. Tas tika sagatavots pēc Kopenhāgens procesa un Brīgas komunikē, protams, šobrīd ir galvenā programma laika posmam no 2011. gada līdz 2020. gadam daudzi no parlamenta priekšlikumiem um, atbilst arī tiem priekšlikumiem, kas bija Brīgs komunikē. Komisija piekrīt jūsu nostājiem, jo mums ir jāmodernizē uh, apmācība Eiropā, lai tā būtu uh, interesantāka, lai mēs sagatavotu uh, attiecīgi mācības spēkus, lai mēs iegūtītu infrastruktūrās. Un, protams, mums ir jānodrošina arī mobilitāte. Mums ir jārada vēlme jauniem cilvēkiem un varbūt ne tik jauniem cilvēkiem doties ārpus savas valsts robežām un iegūt pieredzi, kas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies panākt reālu Eiropas līmeņa uh, izglītību. Komisija um, um, cenšas arī nodrošināt uh, Uh, līdzsvaru uh, starp dzimumiem un uh, domā par mūža izglītības programmām ne tikai DaVinci programmu, bet arī citas programmas un viss atbalsts, ko komisija saņems šajā jomā no parlamenta, ir apsveicams. Paldies! Paldies, Redingas kundzei, līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Šis balsojums būs rīt pulkstens 12. Un nākošā sēde notiks uh, otrdien, 7. jūnijā no 9 līdz 13, no 15 līdz 20.